pārbaudīt, jūs vēlaties mani lūgt, lai es pārbaudītu, vai šis lēmums ir atbilstoši Eiropas parlamenta reglamentam. Šī pārbaude pašlaik notiek un rezultāti jums noteikti tiks paziņoti. Dāmas un kungi, 2014. gadā plenārsēžu kalendārs priekšādētā konferencē ir pieņemts. Plenārsēžu datumi ir pieejami arī Eiropas parlamenta interneta, interneta vietnē. Balsojums notiks 12. Eh, jūnijā, 11.30. Trešdien saskaņā ar 74. pāntu reglamentā eh, kopā ar eh, padomus priekšādētāju parakstījušo desmit tiesību aktus, kas tiek pieņemti parastajā likumdošanas kārtībā. Šo tiesību aktu nosaukumi tiks iekļauti šīs sanāksmes protokolā. Tagad pievērsīsimies šīs nedēļas darba kārtībai. Pirmām kārtām par eh, šo dienas darba kārtību. Vai ir kādi